Thank you, dear friends. Uh, Kei. Dargie draugi, labrīt. Man ir patiesi prieks, ka esat uh, pievienojušies mums arī pēc uh, koordinātoru sanāksmes, un mēs te uh, pie prezidijas spriedām pār turpmāko darbu grafiku raudzīsim, kā efektīvāk strādāt. Parunāsim par to arī šobrīd sanāksmē no sirds. Sveicu Mēdaša kungu, pētniecības un jauninājumu komisāru, un kopā ar viņu spriedīsim eh, par jautājumiem, kas ietilp struktūrētajā dialogā. Un it īpaši mūsu mums varētu interesēt dzirdēt par eh, apvāršanu 2020 programmas vidēja termiņa eh, tātad eh, norisi un arī par FP9 aprisēm, kādas tās pamazām veidojas, un tuvāko dienu nedēļu laikā tam noteikti pievērsīsimies. Ziņojums būs gatavs mājām tātad par apvārsni 2020 runājot, nu, ar ko tad atšķiras, atšķirsies vispārējais šis priekšlikums kopumā, apvārsnes 2020 no FP9. Te ir būtiskas atšķirības, eh, par kurām mums ir jābūt lietas kursā. Eh, nianses ir ļoti svarīgas. Tāpat arī apspriedīsim šī gada eh, darba programmu apvārsnes 2020 arī 19. un 20. gadam komisija ir, eh, tā teikt, eh, virzās uz priekšu atbilstoši grafikam, iekļaujas termiņos, bet, nu, ir vērts eh, atskatīties uz paveikto, pieņemt zināšanai, sasniegto, um, uzklausīsim informāciju par uh, augstas veiktspējas datu apstrādes uh, priekšlikumiem uh, kas uh, tiek virzīti atomenerģētikas un kopienas kontekstā. un um, tie ir uh, Medeša kunga pārziņā. Lūk, trīs uh, tēmas, kas būs aktuāls tuvākajā laikā mums, apvērsnes 2020, salīdzinājumā ar FP9. Uh, šī brīža uh, situācija, šī brīža sasniegumi, šī brīža rezultāti. Un trešām kārtām Eiropas atomenerģētikas uh, kopiena. Komisāra kungs, uh, vārds jums. Vēlreiz mīļi eh, jūs sveicu komitejā ITRE. Liels paldies, eh, priekšstādātāji Buzek, eh, liels paldies, cienījamie parlamenta deputāti. Vispirmkārtām sveicu jūs jaunajā gadā, ir pienācis jaunais 2018. gads, un man ir patiesa prieks atkal būt jūsu vidū. Tas allaž ir, ir brīdis, kuru gaidu ar nepacietību katra gada sākumā. Tas man patiesi silda sirdi un piepilda mani ar dzīves prieku un enerģiju. Uh, bet, uh, nu, ko tad satiekoties varam pārspriest? Uh, atskatīties uz pagātni, protams, vērtēt tagadni un ielūkoties nākotnē. Kādi tad ir bijuši aizvadītie trīs gadi uh, mūsu programmai? Domāju, ka vairums. Uh, no jums jau esat saņēmuši ēpastā brošūriņu par apvēršanu 2020 eh, trīs līdzinējiem eh, darbības gadiem, un vēlos pasvītrot pāris skaitļus, kas raksturo aizvadītos trīs gadus. Esam saņēmuši vairāk kā 150 tūkstošus eh, labu atbalstiesīgu priekšlikumu, pieteikumu. Tie ir kvalitatīvi, un skaidrs ir tas, ka mums vienkārši nav naudas, lai finansētu visus šos lieliskos uh, priekšlikumus, šos lieliskos pieteikumus. Un mm, aprēķini šeit ir gaužām vienkārši ar mūsu šī brīža budžetu. Mēs varam atbalstīt tikai katru ceturto no uh, iesniegtajiem pieteikumiem. Mēs esam paši savu panākumu upuris. Mēs nespējam uh, finansēt visus uh, šos fantastiskos, lieliskos projektus. Uh, Un mm, šai ziņā mēs neesam vienīgie, ko vainot. Mēs šeit strādājam kā līdzfinansētāji kopā ar dalību valstīm. Un, ja salīdzinām ar FP7, tad eh, veiksmes izdošanās eh, procents eh, no 80 ir, no 18% ir nokrities uz kādiem 12 tātad sekmīga pieteikuma izskatīšanas iznākums. Nu, to vērtē projektu iesniedzēji, viņi, viņi kļūst drūmāki, pesimistiskāki, izredzes mazinās. Tāpat laikā mums ir arī mūsu dienesti spējuši strādāt efektīvāk, par 111 dienām ātrāk nekā uh, septītajā pamatprogrammā vairāk kā, kā 90% uzlabojums projekta izskatīšanas laikam. Bet, nu, tās, tās vislabākās ziņas paraidītajiem trīs gadiem ir šīs. Kad tikāmies pirmoreiz, jūs man vaicājāt, kā šī programma var piesaistīt jaunpienācējus, jaunus interesantus, un patiesi aizdītajos trīs gados vairāk kā puse no pieteikumu iesniedzējiem ir, ir jauniņie. Viņi nekad šādās programmās nav pieteikušies, nav pies, līdzdarbojušies. Un, ja paraugāmies uz mazajiem vidējiem uzņēmiem, tad rezultāts ir tikpat fantastisks. 24% mūsu finansējuma šīm te noteiktās kategorijās tiek novirzīti tieši maziem vidējiem uzņēmiem. Vairāk, kā mēs sākotnēji bijām plānojuši, proti 20%. Bet, nu, ja, ja paskatāmies uz to, to, to pīrāgu, eh, kā tas sadalās, šie 25 miljārdi, tad 20% piektā daļa ir tikusi piešķirta eh, Eiropas pētniecības padomē. Eiropas pētniecības padomas darba rezultāti apliecina, ka tas bija pareizs, tālredzīgs lēmums. Uh, bet lai jūs um, saprastu, 20% no budžeta aiziet ERC. Gan arī 40% budžeta trīs gadu garumā uh, aizgāja kategorijai Societal Challenges, uh, dažādi izaicinājumi sabiedrībā - transports, enerģētika, vīde, sabiedrības veselība. Un šeit mēs kā mērķi izvirzījām 60%. Uh, kuri būtu novirzāmi ilgspējas celšanā ar ilgspēju saistītos uh, projektos. Šis mērķis ir sasniegts. Mēs atbalstām uh, visu tātad piegādes ķēdi, sākot no fundamentāliem pētījumiem līdz praktiskai produktu izstrādē. Un ja paraugāmies uz mm, tiem veiksmes stāstiem, uz tiem mūsu sekmīgajiem veiksminiekiem, apvienotā karaliste, Vācija, Spānija ir pirmajās rindās saņēmēju valstu sarakstā, bet arī ES 13 valstu līdzdalība uh, uh, aktivizējas gadu no gada, un rezultāts jau tagad ir daudz labāks kā 7. pamatprogrammā. Tas bija viens no mūsu mērķiem, un to esam sasnieguši. Kas ir tie uh, reālie sasnieg, sa, saņēmēji? 40% ir universitātes, pētniecības uh, centri, nozara ap 30%, un tad arī pētniecības institūti, kādi 8%. Un vēlos pasvītrot arī to, ka dzimumu līdztiesības līdzsvara izpratnē esam sasnieguši labu, labu rezultātu. 40% mm, no ekspertiem, kas, kas darbojas vērtēšanas paneļos, ir sievietes. Nu, vai ar to ir pietiekami? Nu, nē, mums, mums ir jāstrādā tālāk, bet mm, īpaši pozitīvi vērtējums tas, ka šajos vērtēšanas paneļos tiešām sievietes aktīvāk līdzdarbojas, bet eh, strādāsim, lai, lai šo īpatsvaru celtu. Uh, tas par pagātni. Tagad par tagadni. Ko mēs darām šobrīd? Kāda, kādā situācijā esam? Pagājušajā nedēļā pieņēmām paziņojumu par to, kā maksimizēt Eiropas pētniecības un jauninājumu ietekmi. Šis, šim ziņojumam bija divi tādi galvenie ankuri, tādi pieturas punkti Lanui ziņojums, tas viens, kas jums ir labi zināms, un otrs Kabisona Rujesa uh, ziņojuma atziņas. Uh, nu, tie ir tie, tie, tie ankuri, tie stūrakmeņi, kas notur mūsu uh, izklāstu. Un ja paraugāmies uz, uz gūtajām mācībām no līdzinājās pieredzes, tad vēlos trīs izcelt. Pirmām kārtām šī programmas uh, ievērojamā pievienotā vērtība. Uh, Eh, bieži vien vēl joprojām manu, ka atsevišķās valstīs tiek risināts diskusijas par to, kāda jēga no apvēršana 2020. Tā jēga, tā pievienotā vērtība ir acīm redzama. 83% projektu 83% eh, projektu neizdotos, neizkustētos no vietas, ja nebūtu mūsu finansējuma. 80% projektu nekad netiktu tālāk par, par skaistu ideju, skaistu ieceri, ja ne mūsu finansējums. Otram kārtām, par finansējumu kādreiz runājot. Kopš Lanija ziņojuma, Kabizona Ruiza ziņojuma, eh, ziņojumā norādes ir skaidrs amerikāņi, lai ko mēs darītu, lai ko mēs domātu par šī brīža ASV eh, administrāciju, par ASV pozīciju pasaulē, viņi joprojām investē vairāk kā 250 miljārdus vairāk nekā mēs pētniecībā izstrādē jauninājumos. Un šī situācija, ko, uz ko norāda arī šie ziņojumi, mm, ir vēl viens pierādījums tam, ka mums ir jāspēj rīkoties atjautīgi, aktīvi, top-down, bottom-up. Uh, izmantojot visas jaunākās atziņas, lai panāktu izrāvienu šeit Eiropā, lai aktīvi darbotos Eiropas jauninājuma padome. Un šīs atziņas, šīs mācības kuras eh, visu laiku paturējām prātā, gatavojot darba programmas 19. un 20. gadam, esam jau pilotprojekta kārtā eh, sākoši Eiropas jauninājuma padomas eh, darbu tādā, tādā mācību režīmā, testa režīmā, un jau vairāk kā tūkstots pieteikumu esam saņēmuši no maziem vidējiem uzņēmiem, kas apliecina, ka interese ir milzīga ka šī ierosme nav tāda, tāda uz brīdi apcerama un pēc tam uh, ignorējama. Tā ir spoža nākotne. Un kāda tad ir šī nākotne? Mums ir 18. Uh, līdz 20. gada darba programma. Līdz šim finansējums bija 25 miljardi trijos gados, tagad esam ieplānojuši 30 miljardus um, šim trīs gadu ciklam un kas ir tās, tās, tās mācības, kuras mēs paturējām prātā, sagatavojot nā, programmu šim, šai trīsgadai. Mm, programmas pieejamība, tāda vienkāršība, uztveramība un vēlējos ko sacīt par šo trīs, trīsgadas darba programmu. Pirmkārt, tas, uz ko norāda Kabisona Ruisa ziņojums pārmērīga, pārmērīga, tātad pārāk liela atsaucība, pie, lielāk, šis te pieprasījums, kā rezultātā ir, ir div, div, div, divās kārtās šī, šī pieteikšanās tagad tiek organizēta. Cilvēki tērē laiku, naudu, zaudē la, laiku un beigās viņu projekts tiek atraidīts. Tāpēc mēs eh, ceram, ka izdosies samazināt eh, šo otrā, otrajā fāzē pārvirzīto pretendentu skaitu. Nu, parlaments uz to mums jau pagājušajā gadā norādīja, ka tas nav pieņemami. Otram kārtām mēģinām tagad eh, ar tādām eh, vienotām, vienotām summām eh, kaut kā situāciju atvieglot, ka, ka nauda netiek izmaksāta pa daļām, bet vienā reizē, vienā aploksnē, ja tātad pieteiktais projekta uzdev mērķis ir, ir, ir, ir atbalstiesīgs, Tāpat arī esam spēruši soļus, lai atbalstītu šo Eiropas jauninājumu padomas projektu. Uh, Paldies jums par atbalstu, ko esat tam izrādījuši, un tāpat arī esam pārskatījuši mūsu prioritātes, tās esam precizējuši, pārēju uz zema oglekļa tautsaimniecību, klimata pārmaiņas, aprītas ekonomika, tautsaimniecība, ēs rūpniecības un pakalpojumu nozars digitalizācija, drošības padome ar, ar noteiktām summām katram šim tematiskajam virzienam. Tās ir mūsu prioritātes esam, eh, protams, eh, protams, pievērsušies tādām aktuālām tēmām kā migrācija, kas ir klātesoša tādā horizontālā veidā, starpdisciplinārā veidā, arī citās, citās tēmās. Un visbeidzot, jau domāju par FP9. Tas viss, ko sacīju par trīs gadiem, par gūtajām mācībām, kuras iestrādājam kas vada mūs, eh, vadīja mūs sagatavojot darba programmu šai trīs gadai. Ko vēlamies no FP9? Eh, Vispirmkārt, mums nāktos vienoties par to, eh, kā, kā, vai to vispār saukt par FP9. Man ļoti patika, kā caulēk tika izvirzīts šis nosaukums apvārsnes. Uh, nu, tas tā, tas tā poētiski, metaforiski, nu, bet tagad vajag jaunu nosaukumu izgudrot, visticamāk. Un šai sakarā pāris atziņas, eh, kas tāds, eh, ko esmu pārunājis ar jūs priekšstādātāju, Ieržī Buzeku, eh, darbu grafiks. Un priekšstādātājs man vaicāja, vai mēs esot gatavi. Mēs esam gatavi. Mans dienests visi ir gatavi Nu, viss, protams, nav atkarīgs tikai no, no mums un no mūsu gribēšanas. Viss būs atkarīgs no tā, vai un kā tiks apstiprināts MFF, no kolēģijas tas ir atkarīgs, no Gintera Otingera, Ettingera, manu kolēģu. Bet tik līdz, tik līdz MFF būs apstiprināts, mēs esam gatavi startēt ar FP9 atbilstoši tiem, tiem, tiem noteikumiem, par kuriem būsit vienojušies. Uh, Eh, bet, nu, jau raugoties uz māju, kolēģi ar jums par to jau ir runājuši, nu, daži ir, ir žēlojušies, ka tas ir par vēlu, ka īsti labi tas vairs nav, bet, nu, šajā ziņā mēs lielā mērā esam jūsu rokās. Eh, tātad FP9, tas būs piecu mm, likuma projektu mm, priekšlikums, pirmkārtām ziņojums, otrām kārtām pamata, tāds pamatdokuments, dokuments, un tad atsevišķo programmu dokumenti un uh, līdzdalības kārtība, uh, tātad nolikums, un atsevišķs, atsevišķs dokuments par Eirātomu. Un, nu, kā, kā, kādi vadmotīvi tad, tad ir klātesoši šajā visā komplektā? Tāda atklātība, atvērtība, izcilība, uh, neapšābāmi un, un kā, kā šo, šos lozungus mēs, mēs esam pārtolkojuši konkrētos priekšlikumos. Nu, ar daudziem no jums esam jau, jau, jau, esmu jau par to runājis. Un šīs programmas manā ieskatā ir evolucionāras pēc savas dabas, eh, tādas pēc tecīgas, eh, tiek turpināts, eh, tās, turpināts tās labās iestrādnes, kas, kas sev jau ir pierādījušas, atbalsts fundamentāliem pētījumiem, caur ERC, caur uh, Sklodovskas Kirī programmu. Tātad, ja kaut ko darām labi, izcili, tad to turpinām darīt, turpinām finansēt. Otrām kārtām jaunas, jaunas pieejas, jauna domāšana, uh, jauna uh, pieejas paradigma uh, pārējot no, no tīri tādām sociāla, uh, lokāla līmeņa problēmu aplūkošanas uz, uz tādu globālu tvērumu. Uh, un tad trešais, trešais pīlārs, nu, tādas patiesi atvērtas, brīvi pieejamas, brīvi pieejami jauninājumi, uh, virzība no augš, apakšas uz augšu, uh, jauninājumi padomi. Un paralēli ir šis uh, process uh, no, no augšas uz leju, kur, kur tādā strateģiskā līmenī tiek definētas prioritātes un, un, un uzdevumi. Uh, Uh, un, un tas nav, tā nav revolūcija pēc būtības, uh, tas ir tāds, tāds, tāds uh, evolucionāra pieeja, kā jau sacīju, Eiropas jauninājuma padome sāk darbu. Mm, tā jau ir, ir pilota, pilota režīmā, testa režīmā, jau, jau, jau uzņēmus apgriezienus, mm, mazinām dažādas administratīvas, birokrātiskas barjeras, piesaistām ekspertus kas, kas būtu kompetenti vērtēt tos pieteikumus un idejas, kas izskan Eiropas jaunājuma padomē. Un ticiet man, nav nebūt tik viegli sadabūt kopā vienā, vienā telpā simts kompetentus cilvēkus, profesionāļus, kas, kas spēj spriest par kāda projekta vai pieteikuma kvalitātēm. Un Eh, beidzot ir, ir panākt šis lūzums, eh, piemēram, prezidents Makrons eh, nevar vien beigt runāt par jauninājumiem, par, par, par jauniem sasniegumiem. Un, un mūsu pozitīvais vēstījums ir adresēts Eiropas un sabiedr pasaules sabiedrībai. Visur ir nepieciešami novatoriski risinājumi, vai tas būtu terorisms vai, vai, vai bēgļu plūsmas. Uh, Tas, tā ir dzīves realitāte, vai varam vērtēt to pozitīvi vai negatīvi, bet eh, mēs nākam ar pozitīvu vēstījumu, Eiropas jauninājumu padome, eh, meklēsim risinājumus bet ir jāstrādā uh, konsekventi, lai cilvēki saprastu, ko mēs īsti no viņiem vēlamies, ko mēs viņiem piedāvājam, lai projektu pieteicēji saprastu, ko mēs varam viņiem piedāvāt un būtu konstruktīvs rezultāts. Tieši tāpēc ir svarīgas mūsu misijas pārstāvniecības, kas, kas dotos uz vietām, uzrunātu sabiedrību un uh, tuvojas man, man atvēlētā laika beigas. Priekšsēdētāji Buzeka kungs, mēs visi labi zinām, ka nu, tas, tas grafiks ir ļoti tāds saspringts, laika nav daudz, atslāpt nedrīkstam, bet nešaubos, ka spēsim labi, labi sastrādāties. Mani dienesti ir, ir, ir, ir darba gatavībā, esam jums visādā ziņā palīdzēt, un manā izpratnē tas ir jautājums par mums, ko mēs vēlamies darīt, ko mēs vēlamies sasniegt visi kopā plecu pie pleca, lai laikā sāktos sarunas par jauno FP, lai kā to arī sauktu vēl jūsu sasaukuma laikā. Paldies. Lielas paldies, Mazrefts. Paldies, komisārkungs. Visu šā informācija bija ar pievienotu vērtību, visu šis finansējums Eiropas novatorismu padomē, jeb jauninājumu padomē. Šīs divi jaunie elementi, kā jūs teicāt, ka tas ir nevis kas revolucionāls, bet evol evolucionārs. Nu, tā tad tagad diskusijas ar jums. Ko tā tie deputāti? Pirmām kārtām došu vārdu politisko grupu pārstāvjiem. Nu, tā teikt, oficiālajiem grupu pārstāvjiem bet ne vairāk kā trīs minūtes katram, jo mums nav pietiekam daudz laika izvērsties plašāk. Tālāk pēc tam ne vairāk kā divas minūtes piešķiršu referentiem un ēnu referentiem kas strādā pie pārsnes 2020 īstenošanas ziņojumu, kas, protams, ir svarīgs elements mums visiem. Un tad būs pārējie runātāji, viņiem katram nevairāk par vienu minūti. Es ļoti atvainojos, garākām diskusijām mums vienkārši nav laika. Nu, tātad vispirms došu vārdu politisko grupu pārstāvjiem, oficiāliem pārstāvjiem. Vispirms Ēlera kungs tautas partijas vārdā. Tātad, kā teicu, lūdzu iekļaujoties trīs minūtēs. Paldies! Pirmām kārtām gribu teikt paldies kolēģiem. Nu, ja skatāmies uz šīm trim minūtēm, tad eh, varētu šķist, ka mēs, nu, tīri intelektuāli šo programmu nespējam apskatīt trīs minūšu laikā, bet esam par to runājuši 19 darba grupu sanāksmēs kopā ar interesētajām pusēm, kas strādājam pie vidustermiņu pārskata, tātad fonā tam ir ļoti pamatīgs darbs un tur iesaistījušies daudz kolēģi. Gribu īsi, gribu īsi atgriezties pie tā, kas notika parlamentā un kādas bija šīs pagātnes ambīcijas, un tad varbūt strauji iziet cauri tiem problēmu jautājumiem. Es domāju, ja tā strauji skatāmies uz šo pieeju no apakšas uz augšu, tad sākotnēji bija domāts, ka tas notiks divos virzienos pašos pamatotus, respektīvi, ka programmai jādarbojas straujāk, jo tas atspoguļo attiecīgi arī realitāti globālajā ekonomikā, un vienlaikus arī pētniecības pasaulē. Šobrīd tas ir tikai izmēģinājuma projekts EIC, jeb ja, novatorismu padomē, bet, nu jā, tad, lūk, no nu, lejas uz, uz augšu un augšu uz leju ar savukārt rekomendācijām un otrām kārtām ir ārkārtīgi daudz arī atsaucas uz šīm revēzijām, kas balstītas uz izpildi. Domāju, ka sākotnējais mērķis bija virzīties šai virzienā, bet no otras puses, kādas tad ir mūsu spējas? Nu, ir 15 pārskati bijuši līdz šim tā šādas revīzijas. Neviens no tiem nav bijis pamatots uz izpildes indikātoriem vienīgais, kas šādā veidā ticis īstenot, bija par EIT. Nu tad cik realistiski, nu, nu, runājot par darba spējām, ir tas, ka revīzijas palāta un komisija varētu šo sistēmu mainīt. Un trešām kārtām par misiju. Doma jau ir laba, bet es gribu tikai atgriezties pie kaut kā, ko apspriedām, runājām par, runājot par programmu, ka šī varētu būt programma ar tālāku ilgtermiņa perspektīvu uh, un projektiem, kas tie tiek apstiprināti, kas notiks ar šo vēlmi. Un tad īsi vēlos atsaukties uz ERA. Kāda tad ir nākotne? ar to saistītām programmām. Nu, piemēram, 85. panta programmām, kā Eurostar un tam līdzīgi šīs e, programmas ir visai izolētas, vai tās tiks tālāk kaut kā integrētas, vairāk savā starpā, jeb šī ēra tomēr ir tikai tāds tāls sapnis. Un te noved, nonāku pie trešā jautājuma, kas, protams, ar to visu ir saistīts, un tā ir šī atvērtā pieeja, jeb atklātā pieeja. Mēs tik redzam visur lietojam šo vārdu open, open, bet realitāte ir citādāk. Mēs ļoti labi zinām, ka joprojām ir, nu, tāda publicēšana, zinām, publicēšanas sistēma sistēmu, un katru reizi, kad to vēlaties darīt, ir faktiski nu, tikai trīs varianti. Nav viena tāda nacionāla iecelšanas schēma, kas nodrošina, būtu saistīta ar atklātu, atvērtu pieeju. Jūs vēlaties, piemēram, kļūst par mm, profesoru, tad jums ir kaut kāda veida publikācijas skaits jānodrošina, un tikai tad jūs varat tikt iecelts kaut kāda veida amatā. Nu, tā tad varam jau runāt par nezinu kādām atvērtām pieejām, bet, piemēram, profesoru amatam tas nemaz nav īsti loģiski, jo iemesls, kāpēc kāpēc viņš tiek iecelts, ir tikai tāpēc, ka viņš tieši publicē šādas te publikācijas un nevis, nezinu, nodarbojas tikai ar to, ka gaida kaut kādu atklāto pieeju. Nu, tātad vai šis um, atklātās uh, pieejas princips vienkārši nebeigsies, ja mēs um, par to runājam. Un pēdējais punkts par sinerģijām. Mēs, protams, vēlējāmies, lai būtu tāda sasaist ar struktūru fondiem, bet, nu, tad ir šī problēma, par ko neviens nerunā, respektīvi, vai tas vispār ir iespējams, ņemot vērā valsts atbalstu un tam līdzīgs. Domāju, ka nākamajā raundā mums vajadzētu nevis tikai runāt par sinerģiju, bet skatīties uz tehniskiem iemesliem, kas ir saistīti ar šāda veida lietām. Paldies! Lielas paldies, saka priekšādātājs kolēģim, tālāk S un D grupas vārdā Kabezon Ruiz skundze, lūdzu. priekšādātāji, paldies, paldies komisāra kungs. Pirmām kārtām gribu teikt, kā ārkārtīgi priecājos, ka beidzot mums ir šāds te paziņojums, ko komisija publicējas, un šajā parlamenta sasaukumā mums ir izdevies strādāt jau, sākt jau darbu pie šīm svarīgiem programmām. Tas ļoti labi, jo tiešām būtu skumji, ja mēs neizmantotu to, kas jau panākts, lai virzītos uz priekšu. Uh, Jūs runājat faktiski par tādu turpināmību, par pēctecību, un, nu, es domāju, tas nozīmē arī zināmu paredzamību nākotnē, un šāda paredzamība ir vajadzīga. Kā notiks pārēj no vienas programmas uz otru? Pašreizējā programma ir ļoti laba, tā dod labus rezultātus un domāju, ka varam to izmantot tālāk, ar tālākiem uzlabojumiem, virzīties uz priekšu. Uzdevumi vienmēr būs priekšā ar vien jauni, un par pēdējo esam vienas, pats mums ir vajadzīgs, lai turpinātos šī vienprātība starp parlamentu un komisiju un varētu strādāt pie tādas programmas, kas tiešām ir mm, saņem akadēmiķu uzticību un paļāvību. Nu, protams, ka mums ir jāstrādā pie šādiem elementiem arī jaunās programmas kontekstā. Otram kārtām Eiropas pievienoto vērtību varam mērīt arī nu, ar šo līdzdalību, programmā, bet jādomā vairāk arī par to, kā novērēt, novērtēt tieši sociālo ietekmi, kā šie rezultāti tiešām nonāk pie sabiedrības pārstāvjiem. Jau, protams, ir liels izaicinājums, eh, nu, jau ar to vienkārši šāda veida indikātors identificēt, mērīt, bet eh, tālāk vēl tos sadalīt pa konkrētiem sektoriem, nezinu, veselības aprūpas sektors tam līdzīgi, kas, protams, nākamais uzdevums. Un vēl viena lieta, kas mums ciešāk jāskata ir nepieciešama uzlabot nozars līdzdalību dalību valstīs. ES budžets tas ir viss labi, bet tas ir jāveicina, ir vajadzīgi papildus līdzekļi, jo ar to vien nepietiek, lai varētu konkurēt novatorismu jomās un pētniecībā globālā arēnā. Un tātad dalību valstīm arī šeit jāiesaistas. Ja tās to darīs, tad nozara radīs pievienoto vērtību. Vidustermiņu pārskatā iespējams tieši jādomā par šo sociālo ietekmi. Nevaram runāt tikai un vienīgi par konkurētspēju, tātad jādomā par piekļuvu rezultātiem, par atdevi šīm valsts investīcijām. Mums jā, jāmeklē arī tāda stratēģija, kas ļautu uzlabot uh, dzimumu līdztiesību. Nu, Brexit ir viens no problēmu jautājumiem. Sociālās, sociālās zinātnes prasa tālāku darbu Nav šobrīd eh, priekšlikuma par valsts atbalsta harmonizēšanu pēc 2018. gada, un ir nepieciešams skatīties arī uz datiem, kas tiek izmantoti un kas ir varbūt ar multiplicējošu efektu. Tāpat arī pastāv plaisa pētniecībā un attīstībā starp dažādiem reģioniem, un ja vēlamies eh, panākt tā, visu plašu, visaptvarošu plašu izcilību, tad ir vajadzīgs, vajadzīgs vairāk izcilības centru. Uh, Tāpat arī Degē ir, ir jauni priekšlikumi. Nu, tātad, lūk, šai pārskatā mums jārunā par to, ka vajadzīga konsekvence. un jāskatās uz to, kā šīs programmas ir darbojās vai darbojušās, vai tās ir visas ar nepieciešamo caurskatāmību, pārredzamību, jo daudzos gadījumos tie, kas piedalījās šai pārskatī, pārskatīšanas procesā, uzskatīja, ka šajās programmās tomēr ir vajadzīga krietni lielāka pāredzamība. No nu, tātad, lūk, darbs labi paveikts, bet uzlabojumi ir iespējami. Un nevaram tāpēc tagad sēdēt rokas klepī salikoši un teikt, lūk, viss ir bijis tik labi, nu mums vairs nekas nav jādara. Nē, ir ļoti daudz iespēju vēl tālākiem uzlabojumiem, um, izglītībai un tam līdzīgi. Un tas nozīmē, ka mums jāsāk no paša sākuma jau. Novatorisms un jaunieši, piemēram, vēlamies taču, lai tas, tam ir tāda virzība uz nākotni, ir vajadzība krietni labāk sasaist ar universitātēm, izglītības sistēmu. Un visbeidzot, šim programma 18. līdz 20. gadam. Un uh, Atcerēsimies, ka no, no, rez, no atbildīga rezistences, piemēram, ir ārkārtīgi daudz cilvēku, un tātad arī, piemēram, šādās jomās ir vajadzīgi vēl plaša pētījuma. Nākamais runātājs. Henkelkungs, nu jūs minējāt nākamo soli. Nu, kāpēc tas nebūtu apārsnes 2030, jeb 2030 atbalstam? Un tās tie ir zināmi trūkumi. Un tas trūkums, kas piemīt tirgus virzītām ekonomikām ir tas, ka izpildīt tieši tāpat kā mēs visi citi, ka, ka tā budžeta daļa, par ko esat atbildīgs, jūs salīdzinoši ļoti neliela no kopējā pētniecības un Brexit. Un te man ir vairāki komentāri un trīs jautājumi. Komentāri šādi. Domāju, ka ir acīm redzam, ka Lielbritānija gūst, un arī tas attiec uz visām 28 dalību valstīm, bet nākotnē un te jau runājam par visai tuvu nākotni, mm, redzam šo mm, novatori, un arī tas attiec uz visām 28 dalību valstīm, bet nākotnē, un te jau runājam par visai tuvu nākotni, mm, redzam šo novatorisma samitu, kas paredzēts, bet tātad uz misiju balstīta pētniecība, uz, e, par emisijām. Nu šķiet, ka pagājušajā nedēļā mums bija šeit parlamentā balsojums kas bija visai vēsturisks, manuprāt, jo pirmo reizi es noteica šo 0% emisiju mērķi 2050. griekšo pētniecību tādās jomās kā aviācija un citas e, piesārņojošajās nozarēs, nu, kuģniecība, tur arī vajadzīga nulle oglekļu un tā tālāk. Un visos šajos lielajos rūpniecības procesos ir vajadzīga šāda pētniecība. Tas pats attiecas uz pilsētām. Nu, lūk, lūk šī saikne starp ekonomiku lai varētu nonākt pie šī mērķa nulle emisijas. Un viens jautājums, kur mums nav izdevies panākt vienprātību, ir saistīts ar biomasu, ar šīm visām dažādu oglekļu uztveršanas pasākumu, un tas ir ļoti labi, bet te nav pietiekams virzības uz priekšu. Un tāpēc ir ārkārtīgi svarīgi, lai šai jomā virzāmies uz priekšu. Un, kā jau teicu, vajadzīgs saiknis ar visiem šiem industriāliem procesiem. Un es domāju, jā, bet šīs tehnoloģija pārmaiņas saistīts arī ar izmaiņām sabiedrībā. Un mums ir vajadzīgs tāds pamatīgs pētniecības kodols. Un tāda pēdējā piezīme, kas varbūt arī ir tāda lieta, par ko reti kurš runā, es īsti nesaprotu, kā varam pamatot šis, šos milzīgos izdevumus attiecībā uz nu, kaut 2070. gadā varbūt šis reaktors kaut ko ražos un tā tālāk. Bet tad tas vairs vispār nebūs, tas būs lieki, tas nebūs vajadzīgs. Nu, kāda tad tur būs vairs, ehm, kādi tur vairs procesi, tas jau vispār nebūs vēsturiski aktuāls process un liem mērķiem, civil izdevumiem. Paldies, saka priekšsēdētājs. Nākamais runātājs Borelī. Minūtes tagad, lūdzu. Paldies, priekšsādātāji! Godātais komisār, prieks jūs šodien redzēt mūsu sanāksmē, 20. Un tieši apzinoties, ka šī programma bijusi ļoti veiksmīga, un tādēļ es uzreiz varbūt ierosinātu tieši saglabāt šo apvārsni eh, kā nosaukumu. Domāju, ka tas arī nākotnē varētu būt ļoti tāds spēcīgs signāls, arī lai tas būtu kaut vai no 2020. līdz 30. gadsimtam un kas tiešām būtu svarīgi. Tātad, kur jūs norādījāt, ka 83% e, no projektiem ir īstenoti. Jūs runājat arī par finansējumu, ciešamo finansējumu no dalībvalstīm. Tas ir jāuzlabo. Ir jāpanāk izpratne par zinātnes un pētniecības 2020 no trešo valstu arī puses. Ir šobrīd zudusi varbūt tādu lielā interese. Tas tā ka mēs to esam pārnājuši arī ar citiem kolēģiem un uzskatām, ka tas būtu tomēr svarīgs mm, uzdevums, ko uzreiz jau tomēr varam izmainīt. Tiem, un sāksim ar tautas partiju, Kudriskas kundzei vārds lūdzu. Paldies, priekšsādātāji, godātais komisāra kungs, pāris jautājumu. Apzinoties, ka laiks ir ierobežots. Paldies! Tālāk nākamie runātāji. katram lūkšu izteikties tikai vienu minūti. Mums ir jāparedz arī, vēl arī iespējams laiks, lai komisārs atbildētu uz visiem jautājumiem. Sariņu kungs, lūdzu. Paldies! Jāspēj rīkoties vēl vien aktīvāk, lai panāktu tiešām, kā izmaiņas notiek. Man, protams, ir daudz sakrošies jautājumi, bet tā kā tikai minūte manā rīcībā, visvairāk tad man interesē jūsu viedoklis. Kāda veidā klākā darbība jau pēc 20. gada? Kas notiks tad? īpaši nozīmīgu elementu programmas dzīvē pēc 20. gada. Tikai Stiļokundze. Paldies, komisār! Po, tātad um, uh, skatījumus programmu, un tagad man dažas precīzākas lietas. Man par atsevišķiem jautājumiem, tātad elementiem būtu jātām. Ir lietas, kas nav gluži jaunas, bet apzinoties, ka gan ļauds, gan sistēmas kopā un šāda veida apdraudējums, riski nekad nav bijuši vēl nozīmīgāki. Tātad mēs runājam par procesoriem, gan arī tehniskajiem elementiem, Un šāda veida apdraudējums, riski nekad nav bijuši vēl nozīmīgāki. Tātad mēs runājam par procesoriem, gan arī tehniskajiem elementiem, bet vienlaikus te runa arī par plašāku skatījumu. Gan sociālo, gan ētisko, gan atbildības jomu. Tātad, kā komisija plāno rīkoties? Jautājumi, kas ir saistīti ar pētniecību un attīstību. Kāda būs nākotnē pētniecības programmas loma? Paldies par jautājumu un runu. Maisners kundze tālāk lūdzu. Paldies. Paldies, uh, godātais komisāra kungs. Runāšu par arī jūrām un okeāniem kas ir ļoti nozīmīgi, jo mums ir savstarpiskā jūraslietu pārvaldība. Okeāni ir ļoti nozīmīgi mūsu klimatai, gan skābekļa raziešanai, gan oglekļa piesaistei. Mums var skan globālajiem risinājumiem, lai mēs piestos ar jūras un okeānu jautājumiem. Paldies! Virkunainas kundze, lūdzu. Paldies, komisārkungs. Paldies arī par informatīviem materiāliem. Ļoti liederīga informācija. Paldies arī par jauno pamatprogrammu, devīto pamatprogrammu, uzmetot aci būtiskajiem pilāriem, kas ir pamatzinātnes, mm, atvērtība jaunajiem izaicinājumiem, te ir ļoti nozīmīgi instrumenti. Un mums, protams, ir jākoncentrēs arī uz izcilību programmēs finansēšanas ietvaros. Līdz šim jāatzīst, ka varbūt ir satraucoši zemi tomēr panākumu rādītāji. Vai nākotnē, ka plānām piešķirt papildus 70 miljārdus, es domāju, ka drīzāk ir jāvirza at, kā atbalsts pētniekiem, kas faktiski jau paralēli strādā ļoti daudziem projektiem, kurus viņi iesniedz, un ja tikai tiek atbalstīts šis zemais rādītājs, no visiem projektiem tas ir ļoti neapmierinoši. Un par Brexitu. Uh, tam būs tieši ietekme arī uz pētniecību un izglītību. Un šobrīd ir ļoti sarežģīti, protams, programmu veidot nākotnē, jo mēs īsti nezinām, kāda būs apvienotās karalistes līdzdalība. Paldies, tālāk Martā kungs, lūdzu. Paldies, priekšsādātāji, labdien, komisār kungs. Jūs līdz šim nesat atbildējis. Jūs zināt, ka šis darbs, protams, uh, pie arī zinātnes eh, šīs devītās pamatprogrammas būs ļoti sarežģīts. Bet kāds tad būs jūsu plāns? Un ja viss aizkavēsies, ko jūs piedāvāsiet kā alternatīvu? Jo šie riski par aizkavēšanos ir ļoti nopietni. Vai arī jūs vienkārši plānojat nogaidīt? Nu, un kāds īsti kopijas jūs? Jo šie riski par aizkavēšanos ir ļoti nopietni. Vai arī jūs vienkārši plānojat nogaidīt? Nu, un kāds īsti kopijas jūs? Rūbika kungs, lūdzu. Paldies! Es arī par šo bukletu. Es vēlētos, lai nākotnē mēs iekļaut arī uh, tālāk arī šo linku, lai varētu to elektroniski nosūtīt citiem. Mēs arī skatāmies nākotnē, kur mēs runājam par uh, iespējamo programmu pēc 20. gada par jauniem izaicinājumiem mm, aģentūrām. Tā kā mums ir ļoti jāpievērš uzmanību šim attīstītākai kubultā apjomā budžetu, mums tomēr ļoti svarīgi ir šī komunikācija. Kas, piemēram, notiek ar SPG 6, kas, piemēram, notiek ar ūdens, pēc pievēršaties jautājumu par Brexitu. Nu, sāp sirds vienkārši. Hans jau pareizi norādīja, ka apvienotā karaliste ir liela ieguvēja no apāršana 2020. Vienlaiks viņš arī norādīja, ka Eiropas Savienība arī ir liela ieguvēja no apvīns tika atklāts pateicoties apvāršņu finansējumam. Tagad tas ir zināms visā pasaulē. Tā, tad um, ieguldījums uh, pamatzinātnēs ir um, fundamentālajā zinātnēs uh, spēja nodrošināt tālāku attīstību. Un man būtu bijis jautājums, kā tad īsti saglabāt šo uh, reciprocitāti, ka apvienotā karalista arī saglabā savu līdzdalību un ka ieguvējs ir abas puses. Paldies, Terēze, par šo jautājumu, par uzrunu, kas mums visiem ļoti svarīgi. Tālāk, Kofičak, mums lūdzu. Iesaistījusies programmā kā apvienotā karaliste. Diemžēl mēs esam tā kā marginalizēti šajā programmā. Kolēģis Turmis norādīja, ka ir tiešām šausminoši, ka ITRE varētu vēl turpināt atbalstīt šādu koncentrētu enerģijas projektu, bet tiek strādā pie jaunajām lietām. Ne stiklu, nec uzkarsēt keramikas krāsnes, nec arī saražot tēraudu. Mums būs nepieciešama arī tradicionālie energonesēji un enerģijas veidi. Mums tas jāsaprot. Un bez enerģijas mēs netiksim nekur. Uh, ir nepieciešama arī šo energo nesēju un avotu cilvēks vārdā un interesēs. Kolēģi Maisner runāja par um, okeāniem. Atlantijas okeāna vidū ir izveidojusies plasmas sala, kas ir lielāka nekā Ukraina un nenotiek fotosintēze. Un tā ir nopietna problēma 20. gadām. mēs sāksim apglabāt apkritumus e, jau modernā veidā. Faktiski, kas notiek? Kas jau notiek ar atkritumiem izgāstuvēs? Kā mēs to varam izmainīt? Labi, par vakar, vakardienu tieši par to diskutējam, un jānodrošina arī saiknes starp ekodizaina direktīvu un šo. Jā, paldies! Arī es vēlos pateikties komisāram par sagatavoto brošūru. Tur iekļauts daudz informācijas, skaitļi, kur mēs runājam par projektu pieteikumiem, kas ir iegūši atbalstu, un tas tomēr vienlaiks arī parāda, ka ir ļoti nepietiekams finansējums pētniecības programmai. Un tad es iedrošinātu jūs, komisārkungs, vēlreiz visos iesaicinātu arī deputātus aicināt šos skaitļus net vērā un tos rādīt saviem kolēģiem savās valstīs. Jo tie skaļi parāda, cik liels ir vajadzības un cik uh, grūti ir nodrošināt šo finansējumu. Un tas ir nopietns arguments, lai mēs valsts viņu saprotu un rīkojas. Paldies! Thank you very much. <coughs> es te ar komisāru kungu apspriedos, kā labāk strukturēt atbildes uz jūsu jautājumiem, jo kopskaitā mēs vismaz kādus 35 saskaitījām. Tas ir fantastiski, protams, neviens nenolieks, neviens to neapstrīdēs, ka interesēties, izprast ir labi, vērtīgi, bet nu kā lai komisārs atbild uz visiem šiem jautājumiem? nezinu, varbūt rakstiski, laika gaitā, eh, šobrīd sniedzot atbildes uz kādiem eh, pāris būtiskākiem eh, jautājumiem. Dosim komisāram kādas sešas, septiņas minūtes, tas ir gana daudz mūsu apstākļos, bet ja tā sadala, nu tad sanāk, kas tur 11 sekundes uz katru jautājumu, nu tas, diemžēl, nav iespējams. Tā kā, kolēģi, mēs ar komisāru sarunājām, ka atbildes uz jūsu jautājumiem tiks sagatavotas rakstiski laika. Jā, tik tiešām mm, nebūs viegli. Mm, bet nu ar kaut ko jāsāk. Ēlera kungs par EIC, Eiropas novatorisma padomi. Uh, Tā tad ir atvēlētas ievērojams summas šīs, šīs pieejas bottom-up īstenošanai par brīvpieju, plašu, plašu pieju šeit ar Vācijas pusi. Esam sprieduši Vācijas rektoru apvienība tikās ar, ar, ar, ar izdevējiem Uh, spēja sarunāt, uh, sarunāt uh, zemākas maksas, tātad zinātnisko materiālu izdošanai, publicēšanai. To lūk esmu ar Vācijas rektoru apvienību spējis sarunāt, un, un tas tagad ir jāreplicē Eiropas līmenī. Tālāk Kabesonas Ruizas kundze brīnišķīgi komentāri piekrīt jums lielā mērā. Mums ir jāspēj strādāt labāk Uh, tieši runājot par šo, šo iestrāžu sociālo ietekmi un iespaidu par paredzamību, par paļāvību, par um, valsts atbalsta komponenti programmā apvārsnes 2020. Un Vinkleres kundze interesējās par AMR, par uh, šo te mikro, mikrobu rezistenci, uh, kā, kā tādu satraucošu jautājumu ir e, žurnālā Nature kā reiz rakstīņš pār Eiropas Savienības centieniem cīņā ar mikrobu rezistenci, e, un noteikti izlasiet to. Tas viss, kas Eiropā ir paveikts, Eiropas Savienības līmenī, Eh, principā panāca tādu lūzumu izrāvienu pasaules līmenī. Neviena valsts, pasaules valsts atsevišķi ņemta, nebūtu varējusi gūt tos, tos panākumus cīņā ar, ar, ar šo šausmīgo tendenci, ja ne mēs. Tālāk izskanēja jautājums par, par Brexitu. Pavisam īsi. Jā, nu, situācija, kurā viss viegli, viegli, viegli eh, pārvēršas par, par vienkārši šausmīgu zaudētāju visticamāk būs visi. Vai mums ir jāiestājas pār par noturīgām attiecībām ar apvienoto karalistu arī nākotnē? Jā, es cīnīšos par to, lai šādas attiecības turpinātos tieši tāpēc, ka mums ir vajadzīgi Briti, Britiem esam vajadzīgi mēs. Neapšaubāmi. Tālāk jautājums, vai ir iespējams ar Britiem draudzēties apmēram tā kā ar izrēliešiem un Šveici? Nu, to, te, to īsti nevar salīdzināt, jo Lielbritānija ir stipri lielāka valsts kā, kā šīs divas minētās. Uh, Un tā ir man atbild arī Terezai. Verinkas eh, kundze par, arī par eh, mikrobu rezistenci vaicāja izcilība tālāk eh, par divpakāpju šo te pieteikumu izskatīšanu. Jā, nākotnē ceram, ka mm, tas viss noritēs tā plūstošāk, ka, ka netē, neliksim cilvēkiem tērēt laiku, nervus, naudu. Uh, Um, jautājums par struktūru fondiem, kas uh, saskanēja ar vairākiem citiem. Reize par visām reizēm mums ir uh, jādara tas, ko mēs, protam, vislabāk. Mūsu veiksmes stāsti, mūsu stiprās puses mums ir jāmaksimizē. Un šis seal of excellence, nu tāds tā kā uh, izcilības etiķeti, izcilības ordenis, uh, ko piešķiram noteiktām iestrādnēm, projektiem sevi ir attaisnojis, tā ka mums ir vajadzīgs tāds tā kā kaut, kāds, kaut kāda likme, tāds, tāds robežu stabiņš, kilometra stabiņš, kuru sasniedzot cilvēki vairs nav spiesti vilcināties, mīņāties neziņā, bet doties citā virzienā, lai uh, vismaz kādu rezultātu sasniegtu. Un es pār uh, jūs uzdotajiem jautājumiem pilnībā piekrītu, jums mums ir jāspēj efektīvāk pārdalīt, uh, dozēt mūsu, mūsu resursus un iespējas orientēta programma. Un, uh, nu, par darba vietu radīšanu, nu, tas galbeigās ir atkarīgs no dalību valstīm. Tas, ko mēs radām caur EEC. Eja iedarb, darboties efektīvāk, ietekmīgāk, eh, ejot uz augšu pa, pa, pa efektivitātes līkni. Lomu šeit tiešām mums ir, ir jāiet tautās, jāiet eh, pie mūsu finanšu ministriem. Es zinu, ka daži no jums eh, šo taciņu ir iespatak padomi. Mūsu redzējums ir tāds, ka tajā piedalās un ir tiesīgi piedalīties cilvēki no visas Eiropas. Uh, Uh, un pēc nedēļas jau, jau es būšu tas, kurš uh, nesīs līdzi FP9, un, un tad jums norādīs, kādas misijas, kādas pārstāvniecības ir, ir, ir, ir jāsūta. Pilāra Kastiljo par mākslīgo intelektu. Jā, tik tiešām tas ir nākotnes, viens no lielajiem nākotnes jautājumiem ir jāspēj mums pieņemt. Mesneres kundze par zilo ekonomiku, par okeāniem un jūrām. Manām priekštecim orgāniem, tautsaimniecība, veselība, labklājība, vīde, klimats, un, un, un ja vēlaties, varam aprunāties divpusēji. Vikonēnas kundze, mm, Brexits būs vairāk naudas. Martāna kungs, jūs vaicājāt uh, par, par iespējamo uh, sajukumu. Uh, nu, ar korektāk tikt izdarīts, bet es neesmu jurists, nezinu, uh, kā un vai tas ir iespējams. Tālāk, Rubika kungs, mūsu ziņojums uh, par eh, eh, bez izmešu pilsētām, par eh, elektro gaisa kuģiem. Sabiedrība ar lielu, lielu interesi un entuziasmu to ir uz atklāja. To, kā, kā panāk, ka baktērija spēja, spēja izturēt vīrusu uzbrukumu. Tur viņš tur atdapina pētījumi. Noslēgumā Gaiere kungs, paldies par jūsu komentāru, par, par jūsu atbalstu. Jūs norādījāt, lai mēs vismaz konse, kon, tā, tā konspektīvi. Nu, tik tiešām uh, desmit uh, minūtes nepilnas un lielais vairums ir saņēmis atbildes. Tas ir fantastiski, komisāra kungs. Uh, dažiem jūs apsolījāt individuālu audienci un, un protams, dos arī šī, šī, šīs rakstiskās atbildes laika gaitā. Un, nu, kādu, kādu novēlējumu varu jums paust, komisāra kungs? Uh, Mm, eh, eh, beidzamie FP9 projekti tātad tiks noslēgt 30. gadā. Tā kā, nu, rekā, apvārsnes 2030, viss jautājums atrisināts. Tik tiešām, vai tad ne? Eh, beidzamie FP9 projekti tiks noslēgti kaut kad 30. gada nogalē, tā kā paturiet to prātā. Uh, Uh, lauzot galvu par to, kā nu nosaukt šo programmu. Vārdam ir nozīme. Apārsnes 2020 tas bija, nu, kā, kā naglaipā pa galvu. Uh, tas ir, ir, ir, ir, ir uzrunājis sabiedrību, uh, aicinājis ikvienu domāt par, par, par tuvāko nākotni, par jau 20. gadu, un, un šī programma ir bijis veiksmes stāsts. Komisāra kungs, eh, paldies jums. Eh, tagad īsumā par nākamo punktu. Burtiski pēc 3-4 minūtēm. Mums eh, pievienosies nākamā komisāri. Aizvedīsim šo komisāru un, un sagaidīsim nākamo. Kalārko kundzi. Kvantu tehnoloģija. Šeit ir iniciatīva, ko ir sagatavojusi uh, komisija, un to sniegs Tomaso Kalārko profesors Atvainojos, ka jums ir atvēlēts eh, tik maz laika, bet tēma eh, tāpat laikā ir tik mm, svarīga. Jūs esat integrētās kvantu zinātnes un tehnoloģijas centra vadītājs Ulmas universitātē, un mēs ar nepacietību gaidām jūsu uzrunu un, un vairāk par visu gaidām nu, tādus secinājumus, eh, ko, ko izdarīsiet. Priekšsēdētāji kungs, eh, dāmas un kungi, man ir paties gods būt jūsu vidū, kaut arī man ir jāsteidzas, jāskrien cauri maniem slaidiem, biju jau gatavojies tādai ilgākai uzrunai. Tātad eh, pavisam īsi, kas tie kvanti, kāpēc tie ir svarīgi? Uh, Eh, kāds ir kvantu tehnoloģiju eh, uzdevums, tas tā lielā misija, atsaucoties uz, uz, uz komisāru Medeša sacīto, kā mēs ieintriģējam sabiedrību, kā mēs aizraujam zinātniskās aprindas. Pirmais. Mēs eh, jau esam ar vienu kāju nākotnē, nākotne ir gandrīz vai pienākusi, jo datoru mikroshēmas kļūst arvien smaga, mazākas, un pavisam drīz nonāksim līdz viena ātoma Uh, līmenim un jau uh, šobrīd uh, ir, ir vērojami pirmie kvantu revolūcijas, tādi asniņi, ziediņi, tā kā nākotne jau ir pienākusi datori, ko. Un uh, mēs visi šai pasaulē sastāvam no elektroniem un protoniem, un lūk, pats Dalai Lama, un es tur pēc, pēc doktorants jauniņš, uh, un Dalai Lama izmantoja ko tādu, kas tobrīd vēl šķita kā zinātniskā fantastika. Un e, tas ir fantastiski, kādi apvāršņi šeit atklājas. Lūk, e, pavadonis. Neskaidrošu jums, kā tur teorētiskajā fizikā viss darbojas šī, šī mistiskā sasaista starp kvantiem lielā attālumā. Uh, nu, slaveni zinātnieki to savulaik uh, doši uh, sakari tā ir sistēma, tā ir tehnoloģija, ko, ir, ko nav iespējams izsekot, novērot, jo nav, nav mēdīja, kas, kas pārceļo no viena punkta uz otru. Da, kvantu datu apstrāde, lūk, Intel uh, eh, Lasvegasā, kur tas tika izrādīts burtieks pirms dažām dienām, 49 kubitu kvantu datu apstrādes mikročips ar, ar fantastisku monstrozu datu apstrādes jaudu. Uh, kas eh, līdz nepazīšanai pārvērtīs mūsu dzīvi, mūsu pasauli. Lūk, vēl viens attēls. Lūk, eh, klasisks eh, superdators. Un tā datu apstrādes jaudas un ar, ar zilo pumpiņu ir, ir atzīmēti tie momenti, kur, kur, kur, uh, kur ir līdzvērtīga ka, ka, datu apstrādes kapacitāte ar, ar kvantiem. Uh, Un viena, viena neirona jūsu, viens neirons jūsu smadzenēs ģenerē arī elektris, elektromagnētisko lauku, bet eh, ar kvantu tehnoloģijām ir iespējams to konstatēt, mērīt, eh, eh, to var izmantot navigācijā, jūras navigācijā, automobīļos. Eiropā eh, vairāki Nobela prēmiju laureāti jau zīmē schēmo, kā tas viss izskatīsies, kāda, kādi varētu būt pirmie tehnoloģiskie risinājumi. Jauni uzņēmumi šajā nozarē ir metušies. Un katreiz apmeklējot kādu eh, šai tēmai veltītu konferenci, atkal kāds jaunu uzņēmums ir klāt, ne, ne tik vien mazs, un jau ir savus kvantu datu apstrādes centrus eh, izveidojuši, uh, Eh, lielas eh, pasaules līmeņa korporācijas eh, Bosch, Airbus, Ericsson strādā šajā virzienā. Tā kā Eiropā mēs nerunājam par acu revolūcijas pirmo vilni, vairāk kā 500-600 miljoni jau ir investēti. Un lūk, mūsu, mūsu misija, mūsu uzdevums Eh, tas tāpat kā, kā Kenedijs savulaik paziņoja, ka grib braukt uz, eh, doties uz mēnesi, dīšu to teorētisko ievadu un izklāstu. Lūk, četras jomas, kurā mēs vēlamies panākt izrāvienu eh, par pamatu ņemot kvantu, kvantu tehnoloģiju, kvantu likumsakarības. Un tādā veidā izvirzot Eiropu jauninājumu sacensības priekšgalā. Detaļās ar, ar, ar to. Uh, Eh, kas, kas notiek un, un drīzumā notiks jau, jau kvantu tehnoloģija pasaulē. Šeit ir nepieciešama plaša industrijas, eh, valdību, institūtu, akadēmijas eh, iesaiste, mm, lai šo izrāvienu panāktu, pina tempu. Un uh, ir mūsu ekspertu grupa ir sagatavojusi jau gala, uh, gala pārskatu. Uh, Uh, par, par līdzinējo situāciju un gaidāmajiem sasniegumiem jau tuvākajā nākotnē. Ceru, piekļāvos man atvēlētajā laikā. Paldies! Nu, protams, tikai tad, ja jūs saprotat visu un vēl mazliet, tad ir iespējams tik strauji visu sakompresēt sešās minūtēs, jo tēma tiešām ļoti sarežģīta, nenoliedzami. Faktiski te runājam par visām turpmākajām gadu dekādēm, desmitgadēm. gadēm Tās būs ļoti svarīgas mūsu jāiegulda nākotnē. Nu, un apvārsnes 2030 programma, cerams, būs tieši šāds veids, kurā varēs, kā, kur ietvaros varēsim domāt par nākotnēm. Un tagad politiskās grupas un godātie kolēģi, ja jūs tagad varētu pieņemt lēmumu, ka ir nepieciešama plašāka tikšanās ar profesoru un vajadzētu sīkāk apspriest šo ziņojumu detaļās un visos sīkumos jo tās, manuprāt, ir svarīgi, tad mēs varētu tikties ar jums vēlreiz. Jo tad mēs varētu izmantot šo jūsu prezentāciju un arī sagatavoties tam. Varētu paši savā starpā apspriesties, varbūt sagatavot jautājumus, jo varbūt šobrīd ir pāragri vēl mums uzdot jautājumus. Tātad domāju, ka būs vēl viena tikšanās ar jums, profesori, ja jūs piekritīsiet laipni. Un, eh, jā, tas bija īsi, pat pārāk īsi, un vienkārši izcili. Paldies! So, dear friends. Un tāpēc, godātie draugi, tagad itra komitejā pienācis laiks nodoties viedokļu apmaiņai ar Mariju Gabriel, Gabrielu, komisārs kundzi. In, in the, in the feeling like member of European Parliament. Nu, re, tagad jūs atkal jutīsieties kā parlamenta deputāte, vai ne tā? Jūsu uh, katrā ziņā caurlaidi būs derīgāka, ilgāka kā bijušie deputātei, nevis kā komisārai, jo bijušie parlamenta deputāti vienmēr, vienmēr drīkst ienākt šeit telpās, bet, nu, komisāram ats ir mainīgs pār, pār, pasākums, bet, nu, katrā ziņā lielisks samats, lielisks samats. Nu, tā tad, lūk, strukturēts dialogs, un, kas, protams, šīs dienas svarīgā tēma ir kiberdrošības akts, jeb likums. Kā jūs zināt, mēs, protams, izjūtam lielu atbildību šai saistībā, un mūsu mm, atbildība izpaužas arī pieņemtajā lēmumā. Daži no dokumentiem, ko skatām ITRE komitejā, ietilpst jūsu kompetenču portfelē, īpaši telekom pakotne, kiberdrošība ir nu, vēl viens tāds īpaši svarīgs jautājums. Un šī iemesla dēļ mēs esam uzaicinājuši Gabrielas kundzi šeit pie mums, lai viņa nāktu klajā ar prezentāciju par šo kiberdrošības aktu. Nu, un tad, ko um, tā komisāri, jūs esat gatavi, tad jūs varat sākt savu prezentāciju. Lūdzu! Liels paldies priekšādātāji, godātie itra komitejas deputāti. Pirmām kārtām gribētu teikt jums paldies. Paldies, ka devāt man iespēju šodien būt šeit un apspriest šo jautājumu. Tā ir arī man kā komisārē viena no prioritātēm, un tā ir prioritāte esmu mm, vienkārši patīkam pārsteigt par to, cik plaši ir jūsu ekspertīzu un zināšanas šai jomā šeit komitejā. Tieši jūsu darba detaļās, um, nu, likumu un tāpēc esam pieņēmuši kiberdrošības pakotni, lai veidotu tādu Eiropas Savienību, kas spētu pretoties dažāda veida kiberdrošības draudiem kurā mēs arī runājām publiski par to, ko nozīmē Enisa banku un ka, lūk, 28% faktiski neviens nezināja, ka šī aģentūra tāda ir, mums ir jāpadara tā redzamības eh, pakotnē. Un gribu arī vēl runāt par Enisa. Kopš tās izveidošanas 2005. gadā šī aģentūra ir spēlējusi iestādēm. Šis jaunais ierosinātais mandīts, mandāts balstās no vienas puses Zenis paveiktā darba rezultātiem un no otras puses saistīts arī ar jaunajiem uz šeit pastāvīgu un precīzāku mandātu darbībai jaunumu vidū ir pirmām kārtām, piemēram, eh, Enisa loma sam piedāvās pēc pieprasījuma savu ekspertīzi tehniskā jomā dažāda veida būtisku incidentu gadījumos. Šas, šīs kompetences ir net eh, darbojoties kā sadarbības mehānisms ES mērogā, atbildot, tātad rēģējot uz pārobežu krīzēm un incidentiem. Pilsoņiem um, šiem gala izmantotājiem gūt lielāku priekšrocību no informācijas par to, cik lielā mērā tiek eh, pakalpums vai preci Un jo piegādātāji varēs nodrošināt šādu certificētus produktus, jo plašāka būs viņu tirgus daļa. Tādā veidā uh, varēs arī ietaupīt administratīvu sistēmu. Mūsu sistēma tāpat laikā nerada nekādas tūlītējas regulē, re, tūlītējas pienāk virkne dažādas sistēmas, kas piemērotas dažādām dalībvalstīm un tirgiem, vienlaikus piedāvājot dažādu drošību, drošības līmeni, tā lai pārliecinātos, uh, reaģēt uz pašreizējām tendencēm kiberdrošības jomā. Un mēs domājam, ka šis jaunais spēcīgākais ēnisas mandāts un šādi jaunas certifikācijas sistēmas izveido domē par to, ka vēlaties visi strauji virzīties uz priekšu un cerams, ka trialogs varēs sākt, sākties jau pēc iespējas ātrāk. Un noslēgumā vēlreiz liels. Liels paldies, saka priekšētātais komisārs kundzei. Tagad dosim vārdu politisko grupu pārstāvjiem. Pirmais - Pauls Rūbiks, kas aizstāja Niblers kundzi, un viņš runās tautas partijas vārdā. Jā, pirmām kārtām liels paldies komisārs kundzei, es domāju, kā kārtīgi svarīgi pārliecināties, ka ir spēcīgi virzīgi uz priekšu šajā drobā, šai, šajā jomā. Un Enisa patiešām spēlē atslēgu lomu kopā ar Bereku, jo Berek, protams, darbojas telekomunikāciju jomā un digitālajā vienotajā tirgū līdz ar to Un EASA eh, e arī ir nepieciešama kopā ar BEREK, lai nodrošinātu krit, izšķirīgi svarīgās infrastruktūras un tādos pie tādiem standartiem, kas eh, atbilst nākotnes prasībām. Un tāpēc Angelikas Nībleres vārdā es vēlos pateikties Eiropas komisijai un kiberdr par kiberdrošības eh, regulas priekšlikumu. Domāju, tas kalpos par labu pamatu tālākām diskusijām. Angelika ir referente, kas itre vārdā strādās pie šī dokumenta. Viņa atvainojas, ka nevar šodien būt klāt. Tas pamat jautājums, un domāju, ka tas arī ir tas pats svarīgākais, ir tas, ka mums vienmēr jāraugās uz šo jomu no patērētāja skatu punkta. Kas patērētājiem vajadzīgs? Un kā mēs varam piedāvāt viņam uzticēšanos, paļāvību IT risinājumiem? it īpaši ņemot vērā lietu internetu. Jo redzam, cik strauji lietu internets attīstās. Un redzam arī, zin, ka šķiedras infrastruktūru un e, tam līdzīgi attīstās ļoti straujas un tā, strauji, tā tad infrastruktūra jau pastāv, ne tikai tas vien, bet te runājam arī par lietojumu programmatūru, par šīm e, e, sistēmām un tam līdzīgi. Eiropa vēlas būt līderi kiberdrošības jomā un trasta sistēmu uh, jomā, uzlabojot kiberdrošību, tīpaši industriālās uh, lietotnēs un attiecībā uz infrastruktūru. Tāpēc vajadzīgs atbildīgs ietvers Enises darbam. Tā ir tā tad aģentūra, kas strādā pie tīkla un informācijas drošības, un šī jaunā certifikācijas programma ICT programmiem ir nozīmīga. Mums kā parlamentam arī ir jāstrādā pie tā, lai būtu šai aģentūrai atbalsts un tā mm, kļūtu pazīstam arī pilsoņiem. Globālā digitālā revolūcija pamazām pārņem mūs visus. Tā iefiltrējas ekonomikā, sabiedrībā, valdībā, tas kļūst aktuāli, visi mūsu dati līdz ar to ir pakļauti riskam. Kiber uzbrukumi, kiberspiegošana un sabotāža ir, nu, diez, tas kļūst par parādību, kas, ko piedzīvojam regulāri. Atsevišķas dalībvalstis jau ir izveidojušas augsta līmeņa kibersertifikācijas sistēmu, tās augtās trust sistēmas. Un trust, kas, protams, no angļu valodas latviešu tulkojot nozīmē uzticēšanās, paļāvība ir ļoti svarīga šai gadījumā, bet vairākām dalībvalstīm šai jomā vēl daudz kas paveicams. Uh, es priekšlikumu loma, tāpēc kiberdrošībā ir nozīmīga. Un jāspēj skatīties arī uz to, kas ir, kāda ir dalība valstu loma. Tēt, vai šīs sistēmas aptvērums, ko piedāvā komisija, ir adekvāts un pietiekami skaidri definēts. Man šķiet, ka šī sistēma ir visai plaša, rīces tiek aptvertas visā to izmantošanas laikā, uh, Tātad līdz ar to arī izmantošanas cikla novērtējums šeit varētu būt nozīmīgs. Precizēt, vai ir vajadzīga uz riskiem pamatota pieeja, un varbūt nevis tāda vienota, nu, pilnīgi visiem pielāgojumiem, ar sākumu uzņēmumiem šai ziņā, kā varam uh, Eh, paplašināt šos labākos priekšlikumus, varbūt ir iespējams radīt pašiem savu ietvaru līdzīgnieku skaitu. Un tas ir svarīgi, ja vēlamies harmonizēt kiberdrošības pasākumus un digitālo pasauli. Tādā veidā mēs sveicināsim, varētu būt tāda ka tā darbotos kā operatīvais koordinators un veicinātu kapacitāšu koordinēšanu starp dalību valstīm. Priekšsēdētājs runātāji pārsteidz, tiešām ļoti gara runa. Nākamais runātājs S&D grupa. Tad lūk, Bulgārijas komisāri priecājos šeit redzēt. Paldies jums! Un vēlējos runāt ar jums par Enisas vietu uh, šai kopējā struktūrā. Tādas valstis kā Izrēla un Singapūra ir nelielas bet tāpat laikā ļoti pavirzījušās uz priekšu šādās jomās visās 28 dalībvalstīs. Vai iespējams, ka šis certifikāts varētu tikt pakļaut koordinācijai komisijas paspārnē vai Enisas paspārnē, un tas būtu ļoti liederīgi, ja šāda veida certifikāts gūtu arī globālu atzīšanu? Jo tas, protams, savukārt uzlabot mūsu globālo, globālo konkurētspēju. Liels paldies priekšādātāji! vēlos teikt, ka augstu vērtēju pieeju, ko izvēlējusies komisārs kundze. Viņa virzīs priekš šo jautājumu ar spāru, un šis jautājums, protams, ir, ir ieguvis ārpra ļoti lielu nozīmi, ņemot vērā, ka IKT, jeb informācija, te, komunikācijas un tehnoloģijas mūsu dzīvē spēlē ar vien lielāku lomu. Uh, Pirms gadiem pieciem, piemēram, mums nebija tik lielā mērā jādomā par to, kā mēs aiz, kamēr aizsargam savus analogos telefonu aparātus. Būtiskas profesionālas iestādes loma šeit Eiropas Savienībā šai jomā. Tāpat laikā esmu arī nedaudz noraizējies par to, vai neradīsim, kaut gadījumā tiešām ir jātur rokas pulsa, tai jābūt tam profesionālo zināšanu centram, lai varētu nodrošināt sadarbību ar turklāt citām institūcijām, kaberek, piemēram. Mums, jā, tika minēts šis Eiropola piemērs, kā veiksmīgas sadarbības piemērs, un mēs, protams, zinām, ka Eiropā ir vajadzīgā tiedīt arī papildus slogu nozarei. No vienas puses mums jāsaka, Lūk, tā ir ļoti svarīga infrastruktūra, ir vajadzīga šī certifikācija. No otras puses, certifikātiem nevajadzētu kļūt prece, kā par precēm pašiem par sevi, kas ar. Un ir, protams, sadarbībai starp dalībvalstīm jābūt ļoti augstā līmenī. Vēlējos teikt, ka augstu vērtēju to ļoti dinamisko pieeju, ko izvēlēsies komisāra, un, protams, ka mums visiem jāpārliecinās, kas ir. Tā lai nav tā, ka dalībvalstis te cenšas uzņemties kaut kāda veida monopolu, zināmā mērā, kas, protams, tad visas šādas sistēmas un certifikācijas pastāvēšanu apdraudētu. Svar, paldies! Junkuja, panu, Paldies. Tālāk Raimon kungs lūdzu, zaļo vārdā. Paldies. Paldies arī jums, komisārs kundze, ka esat šodien kopā mums. Man liekas, ka tehniskā attīstība, protams, notiek daudz ātrāk nekā mūsu politiskā attīstība faktiski, tad, kad mēs sākām šīs diskusijas, Facebook vispār nebija pat radīts. Tātad no vienas puses mēs šeit runājam arī par Eiropas valstīm un uh, to, ko mēs no vienas puses uh, visu regulējam vai vispār neko nepanākam. Jo skatāmies, kas notiek. Šobrīd dati tiek galvenokārt apmainījās paši lietotāji. Ja mēs mēģinām kaut kādā veidā bloķēt atsevišķos ASV patentus, mēģināt arī nodrošināt, kā viņi to uzrauga, piemēram, Trumps pavisam nesen atkal paganā pa sešiem gadiem atkal šo datu apmaiņas programmas um, uh, ietvaru. Un uh, sanāk, ka visu turpinā uzraudzīt ASV, un arī turpmākajos gados nekas tad nemainīsies. Turpmākajos gados mēs arī vēl sekosim Krievijai, kas arī aktīvi mēģina iegūt datus Um, kas viņiem vēlāk politiski ir nozīmīgi. Tā kā, protams, ir um, mums jāsasniedz savā atbildē, kā mēs to rēģējam, kādi ir mūsu plāni. Un mēs esam, protams, sapratuši, ka kiberdrošība e, ir, nav iespējams atrisināt to nacionālā līmenī, ne pat Eiropas līmenī, tas tiešām jāsasniedz globālā līmenī. Paldies! Par prezentāciju, par jūsu iesaisti arī risinot uh, komisijas kiberdrošības uh, paketi. Šajos sarežģītos laikos tā kļūst vēl nozīmīgāk. Un līdz to tā pretējā puse digitālā savienība. Kopā tas, protams, ir ļoti sarežģīts jautājums, kas kāds pats par sevi jau ir sarežģīts, un ja vēl to saliek kopā, tas ir tiešām milzīgs uzdevums. Uh, Man būtu jautājums par konkrētiem pasākumiem, kas iekļauti kiberdrošības paketē. Tātad, kur paredzēt certificēšanu, jūs to minējāt. Tur būs arī turpmāk citi jautājumi, bet man visvairāk tieši interesē šie tīklu kompetences centri dalībvalstīs. Un no otras puses, tad ir veidā, kādi viņi izveido šos nacionālos kompetenci centrus, un kad varētu būt tālākā sadarbība. Nu, es zinu, ka jau bija šis paziņojums Nicā, bet uh, Uh, nav tomēr skaidrs, kā tas izdarbosies, un tad izveidot vienotu Eiropas drošības, uh, kiberdrošības centru, kas ir šobrīd EUNISA ietvaros tikai. Nu, te man dzird, gribētu dzirdēt skaidrāks, konkrētāks plāns par nākošiem soļiem. Paldies! Paldies! Uh, Dikasteļo kundze lūdzu par kiberdrošību. Tā spēja glābt mūsu dzīves, mūsu ekonomiku un nodrošina mūsu labklājību. Uh, Tā kā neapšaubām ir ļoti svarīgi, lai visos virzienos mēs nodrošinātu kiberdrošību. Tad, protams, skatoties šo NICS procesu, ko mēs esam uzsākuši, ļoti svarīgi, ka UNISA, uh, šis mandāts tiek īstenots, jo kiberdrošība vairs nav nekāda lukslieta. Mēs, pateicoties tam, spējam arī to nodrošināt vispārējo drošību. Uh, mums ir jānodrošina šis drošības ietvers Eiropā un jātīst kokešanu. Bet mums vēl ļoti svarīgi, lai būtu arī skaidrs visi šie pakalpojumi, kurus iekļaujam kiberdrošības stratēģijā. Mans jautājums. Izaicinājums, protams, ir, uh, kā to nodrošināt, vienlaikus nepārkāpjot svarīgs princips kā caurskatāmību un atvērtību. Vēl tad iebūvēt pārkāpumi jūsu priekšlikumā, kas pārkāp šos divus svarīgos principus, ko es minēju. Vai jūs varētu to komentēt? Paldies. Zariņo kungs tālāk lūdzu. Paldies, komisārs kundze. Man ir tiešām prieks, ka mums ir iespēja risināt šādu struktūrēto dialogu, un es vēlos uzdot jautājumu. uh, Wi-Fi lietotājiem. Kādā veidā mums ir iespējams paplašināt šīs savienojums? Un kā varētu nodrošināt turpmākos savienojumus ar dažādu veidu tīkliem, kas būtu jāiekļauj? Un līdz to mēs redzam, ka tas būtiski ietekmē programmas atvērumu. Mēs šodien strādājam ļoti smagi, lai uzlabotu kiberdrošību. Ko mēs redzam? ASV. Viņi tomēr vēlas noteikt zināms, protams, ierobežojums. Internetā pat tad, nu, drošība tiek apdraudēta. Tad ir jānāk par globālajām aliansēm. Mēs spētam nodrošināt brīvu internetu. Paldies! Martā kungs, lūdzu. Paldies. Mūs tieši skars jau šis jautājums. Nu, Bulgā prezidentūra, līdzīgi kā cits, atsakās, piemēram, ir līdz, ko meklēt, piemēram, aborta eh, tiesības. Uzreiz jums izlieks aizliegumi, panti, kas to nepieļauj. Šīs vilciņas, nepareizās un negatīvās ziņas uh, izceļ kā galvenās kur ir runa par sieviešu tiesībām. Kā jūs plānojat to novērst un kā jūs? Paldies, godātais kolēģi! Virkunainas kundze lūdzu. Komisija arī savā paziņojumā ļoti precīzi runā arī jau par prasmēm. Es gribētu dzirdēt vēl papildus komentāru, vai jums būtu vēl kādi ierosinājumi, kā jūs redzat, kā vajadzētu iedrošināt dalību valstis investēt vairāk, lai attīstītu šīs digitālās prasmes mm, uzlabot cilvēku izpratni par riskiem. Vai varam sagaidīt Eiropas kādu rīcību, vai tā ir tomēr tikai dalībvalstu kompetence? Un vēl par maziem vidiem uzņēmumiem. Lieliem uzņēmumiem, protams, ir resursi, un viņi varbūt arī labāk sagatavoti kiberdrošības jautājumu, šāds dažāds instruments kiberdrošības nodrošināšanai. Vai komisija šeit plāns? Iepaldies jums visiem par šiem ierosinājumiem. Protams, mums visiem skaidrs, ka tev nav kāda burju noiņa, kur visu varam atrisināt, bet uzskat, ka dažas lietas mums ir ļoti svarīgas tās pieņemt, lai lietas pagrieztu un mainītu. Pirmkārt vēlos atgriezties tātad par EUNISA mm, aģentūras darbību. Mēs pirmkārt jau esam spauduši ļoti spēcīgo signālu, uh, kura nosakām, ka tagad ir pastāvīgais mandāts, nevis pagaidu mandāts aģentūras darbībai. Un ar to mēs paužam paskatu signālu, ka uh, tas tagad ir mainīts, nevis vairs pagaidu, bet ir gan skaidri noteikts pastāvīgais mandāts, un līdz to arī atrisināts finanšu un resursu jautājums. Bet, nu, protams, ka izaicinājumi daudz, un lai nākotnē viņi spētu piedāvāt dažādas veiksmīgas risinājumus, tad ir nepieciešams arī tālāk attīstība. Uh, Mēs domājam, protams, par patērētājiem. Un jā, tieši tā mēs vēlamies arī certifikācijas sistēmu dot patērētājiem iespēju izsekot un zināt, kuram produktam ir kāda drošība. Papildus mēs arī dodam visai nozarei. Šāds iespējams arī iegūt ilgspējīgs certifikāts, kas ir spēkā mm, nu, te ir, protams, no 150 līdz pat 300 tūkstošiem eiro šīs izmaksas. Un šīs svārstības ir milzīgas, līdz to te ir jāspēj arī to sakārtot. Šajā priekšlikumā mēs liekam lielu akcentu uz sadarbību. Un šeit mēs domājam sadarbību ne tikai dalībvalstīm, bet ar visu nozari kopumā. Tādēļ certifikācijas ietvaros, e, te ir ļoti plašs iesaistīto personu lokus, Un nebūs tā, ka vienai dalībvalstī ir tikai monopols. Un tāpēc arī nevienai nozarei atsevišķai spēlētājiem nevar būt viss monopols. Te ir jābūt šim publiskam procesam, lai katra iesaistītā puse piedalītos, un tas nozīmē arī, ka piedalās komisija. Tad, ja mēs veidām šādu elastīgu piedāvājumu, elastīgu instrumentu, kas ļaus radīt risinājumus Nevis tikai parādīt kāds iespējas, bet tiešām piedāvās risinājums, lai to, ko jau esat attīstījuši nacionāla līmenī, mēs varētu tālāk attīstīt Eiropas līmenī. Iespējams, iekļaut šo savu to cloud, arī mākoņu programmēšanu un lai dalībvalstis pirmo reizi to īstenot. Jo līdz šim varbūt ir šaubas, vai tiešām to visu var izdarīt. Un vai pietiks eh, līdzekļu arī tālāk, lai visu attīstītu. Tālāk, jūs jautājums par aģentūru. Vai tā ir īsta aģentūra un vai šobrīd ir nodrošināts eh, šī kārtība? Tad šobrīd ir tā, ja tiek konstatēts kiberuzbrukums, tad Eiropas komisija ziņo uzreiz komisāram Nu, tātad tas parasti, bet šeit tagad ir savādāk situācija. Un ISA ir. Um, mums ir arī satrā, atrunāt savādāk šī kārtība un nākotnē. Mēs vēlamies šo nodrošināt pastāvīgo mandātu, nevis kā viņi strādā kā tāds sekretariāts, bet ka uzsāktu tiešām operatīvu darbību. Tādēļ nepieciešams, lai rīkotos un darbotos. Un šī certifikācija. Tas nozīmē, ka izveidojam Eiropas mehānismu liela mēroga uzbrukuma gadījumā, kurē un īsā arī spēlē tad savu lomu. Te nav runa par tikai par tādu reizi divos gados kā darbību, bet gan par to, ka un īsā ir iespējams apliecināt savu darbību lai konstatētu, varbūt kaut kāds vēl trūkums, testētu dalībvalstu spējas un sniegtu labākas rekomendācijas jau tad Eiropas mērogā. Mums tad ir Eiropas Savienības krīžu rēģēšanas centrs. Mēs arī vēlamies, lai EONISA būtu šis atsevišķa departaments, kas fiziski atrastos Briselē. Uh, un nodrošinātu strauju sadarbību un kopīgās operācijas nepieciešamības gadījumā. Tādā veidā sanāk, ka es nebūtu par visu atbildīgs un darbotos tikai atsevišķi dalībās, bet nodrošināt šādu koordināciju. Tālāk par sadarbību. Arī par sadarbību starptautiskā līmenī, ja tas ir nozīmīgs jautājums, Tieši tādēļ arī šeit šīs certifikācijas priekšlikumā mēs arī runājam jau par starptautiskajiem standartiem. Bet pirmkārt jau, protams, mēs vēlam izstrādāt tādu modeli, kas uh, būtu piemērams visā Eiropas Savienībā. Tad savukārt mēs jau tālāk varam runāt par to arī starptautiskā līmenī. Šis man ļotams ir ļoti nozīmīgs jautājums, ko es arī vienmēr aktualizēju starptautiskos formos, bet, lai pārliecinātu starptautiskos partnerus, mums jāpiedāvās jau ļoti spēcīgs modelis, ko mēs esam paši uh, izstrādājuši. Tātad nodrošinot spēcīgāku aģentūras darbību un nodrošināt, ka tā ir ilgtermiņa prioritāte. Tāpat arī vēlos vēlreiz atgriezties par kompetenci jautājumu. Ļoti svarīgi, lai mēs runātu ne tikai par tehnoloģijām, bet tiešām zināšanām. Uh, nu, šie kiberdrošības eksperti, viņi jau nevis strādā kaut kādā veidā atsevišķi Eiropai, bet mēs runājam par izpratni dalībvalstīs. Galu galā taču katrs strādā arī savā valstī, un šis centrs, vienotais centrs Briselē, eh, spēja apkopot labākās zināšanas un tad nodrošināt arī eh, tālāku attīstību kiberdrošības jomā. Un tieši es jums varu atklāt jau, ka nākošnedēļ atklāšu jaunu pilotprojektu, kur nām par 50 tūkstošu uh, projektu uh, 50 eh, miljonu projektu piedošanu kiberdrošības jomā, un arī tur ir ļoti aktīvi iesaistījušies mūsu daudzie kolēģi, un tur mēs arī mēs runāsim par šīm varbūt finanšu pārnes no tehnoloģijām tiešām uz zināšanām. Lai nebūtu, ka vien mēs rēģējam jau uz notikušo, bet spētu jau rēģēt proaktīvi. Uh, Un kiberdrošības jomā tas ir izšķiroši svarīgi. Par sieviešu tiesībām. Jā, šis man nozīmīgs jautājums. Gan toreiz, kad strādāju kā deputāti, protams, es iestājos par Stambulas konvencijas ratifikāciju, bet te ir trīs lietas. Pirmkārt, viens ir tas, kas ir kiberdrošība, un otrs. Uh, nepatiesās ziņas un tiesiskais saturs. Šīs trīs lietas tomēr nodalāms, lai arī saistīts, jā. Bet uh, mēs katru reizi, lai strādātu precīzi, ja mēs strādājam kopā ar komisāru Jurovu, arī ar komisāriem Avropolu un Otingeru un mēs strādājam, lai skaidri risinātu šos jautājumus. Tātad, kas ir tieskais saturs? Cīņa pret propagandu, terorismu propagandu, par svarīgām principiem mūsu sabiedrībai. Jau tieši tādēļ septembrī mēs sagatavojam savu paziņojumu, kurā mēs runājam par platformas izveidi, lai nodrošinātu vēl efektīvāku, vēl straujāku reakciju. Mēs redzam, 49% no interneta satura ir nelegāls. Un eh, tas ir jāspēj noņemt 24 stundu laikā bet faktiski ir jāpanāk, ka tas tiek noņemts pirmo divu stundu laikā. Un 30 vislielākās platformas līdz pat vismazākām viņas arī norāda, ka arī vēlas panākt labākus rādītājus. Un mēs vēlamies no šī tiešām līdz 18. gada, jā, tad panākt vēl arī jaunu likumdošanas priekšlikumu. Tāpat jums labi zināms arī, ka man personīgā aktīvā iesaista. Jau arī 13. novembrī mēs